Priecājos visu šeit redzēt, komisāru tāpat. Sāksim darbu. Un pirmais darba kārtības jautājums ir jautājums, uz kuru jāatbilst mutiski - diskriminācija kastas dēļ. Un tā ir attīstības komiteja, kas šo jautājumu tad attiecīgi ir arī iesniegusi. Un vispirms došu uh, mūsu referentei Evai Žalī. Un jums, referents kundze, 5 minūtes. Lūdzu. Monsieur le Président, Madame. Priekšsēdāja kungs, gudiet augstā pārstāve, kolēģi. Apartīts